Parādot uz 216. reglamenta, darba, reglamenta punktu, gribu teikt, ka nav uh, iesniegti pieteikumi balsošanai un esam pieņēmuši šo lēmumu uh, šajā redakcijā. Tagad ķeramies pie darba kārtības.